valstīm, kuras saskaras ar īpašām problēmām šajā jomā. Jo tas ir mūsu kopīgais uzdevums, kas jārisina gan dalību valstīm, gan komisijai, gan arī padomē. Paldies! Debats par šo jautājumu ir beigušās, pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Vikstroms kundze ziņojums tiesību akti, kas piemērojama ārpus līgumiskām saistībām. Roma 2. Vispirms došu vārdu Vikstroms kundzei. Četras minūtes. Prodre. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā gribu pateikties manai kolēģei Dajanai Volis, kas strādā pie šī jautājuma līdz viņa pameta par darbu parlamentā. Es pārņēmu šo darbu no viņas. Man bija ļoti interesanti uzzināt par šo procedūru un uzzināt uh, sīkāk par šo tēmu. Vēlos pateikties visiem ANA referentiem par konstruktīvo darbu, ko viņi veltīja eh, šo problēmu risinājumā. Viņu ierosinājumi, grozījumi, komentāri, visi atainojas tagad ziņojumā, un tagad mums ir risinājums, kuru mēs visi varam atbalstīt, un komiteja par to mēs vienbalsīgi nobalsojam. Kāpēc šis temats ir tik svarīgs? Tāpēc, ka starptautiski uh, goda aizskaršanas un neslasēšanas gadījumi dalībvalstīs ir piedzīvoti. Šodien ir Eiropas diena. Un mēs redzam, ka Eiropa ar vien vairāk saliedējas. Uh, cilvēki pārvietojas no vienas valsts uz otru, ir uh, ģimenes locē, kas dzīvo citā dalībvalstī. Un man šķiet, ka vienoto Eiropu mēs visi augstu vērtējam un esam priecīgi par to, ka tā veidojas. Taču uh, Pat laban ir arvien vairāk plašsaziņas līdzekļu, kas eh, ziņo par cilvēkiem un notikumiem citās valstīs. Plašsaziņas līdzekļus izmanto cilvēki, kas dzīvo eh, citās valstīs, nevis šo plašsaziņas līdzekļu valstīs. Tātad eh, šie cilvēki var runāt citā valodā, dzīvot citā valstī, taču vienalga lasīt kādas citas dalībvalsts plašsaziņas līdzekļu. Un līdz ar to ir daudz gadījumu, tad tiek uh, pārkāptas uh, um, cilvēku tiesības, ir aizskārts gods uh, starptautiskā līmenī. Tad jautājums, kādas valsts tiesība akti šādos gadījumos ir izmantojami. Ja mēs vēlamies attiecīgi risināt šos gadījumus, tad nepieciešams papildinājums Roma divi regulai, un tieši par to šodien ir runa. pastāv iespēja, ka, piemēram, cilvēki izvēlas labvēlīgākas ties, tiesas. Prasītāji iesniedz savu prasību tajās valstīs, kurās ir vislielākās izredzes iegūt sev vēlamo rezultātu. Protams, tā nav nekāda laba lieta. Mēs to redzam uh, katrā, katrā uh, gadījumā. Mums būtu jāie, jāsamazina šīs labvēlīgās tiesas izvēles prakse. Uh, Roma 2 eh, tika apspriest 2005. gadā, un tad arī eh, tika skarts šādu gadījumu jautājums. Diemžēl mums neizdevās eh, panākt vienošanos ar padomi, šis jautājums palika neatrisināts, un mēs uzskatām, ka tagad ir pienācis īstais brīdis nodrošināt eh, skaidru situāciju, lai visi tie, kur šādu, eh, šādu gadījumu skāruši, zinātu, kā rīkoties. Eh, paredzamība ir viens no galvenajiem mērķiem šādos gadījumos. Es uzskatu, ka moderni, modernas sabiedrības un tiesu sistēmas pamatprincips ir, ka cilvēkiem jāzina, kāds ir viņu tiesības un kā viņi tās var aizsargēt. aizsargāt, un tas ir atainojis parlamentu 2005. gada nostājā. Mēs arī esam veikuši daudzas nepieciešamas izmaiņas. Mēs uzskatām, ka nepieciešami pamatnoteikumi, kam jābūt skaidriem. Tātad tā būtu tāda valsts, kurā šai personai ir interešu centrs vai ir kurā attiecīgajam plašas ziņas līdzeklim ir galvenā mērķa auditorija. Ja ir grūti noteikt, kura būs tā valsts, tad iespējams, ka tā varētu būt cilvēku uzturēšanās vieta, uzturēšanās valsts kā interešu centrs. Cilvēkiem, cilvēki nevar zināt, kāda ir tiesība akti katrā Eiropas dalībvalstī. Mēs to nevaram uztvert par pašsaprotam. Visiem ir jāzina, kāda ir spēles noteikumi un jāievēro vienoti principi. Mums ir noteikumi par pamatiesībām un pamatbrīvībām, un Katra dalībvalsts ir atbildīga par mūsu drošības un brīvības pareizu līdzsvaru. Komisija uh, varēs izskatīt mūsu priekšlikumu. Cerams, ka tas tiks izdarīts īsā laikā. Mēs ceram, ka mēs eh, jau šovakar debašu laikā varētu saņemt komisijas priekšlikumu. Lielas paldies! Paldies, turpina priekšsādātājs, tagad komisijas vārdā komisārs Degūhta kungs. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlos pateikt Vikstrēmas kundzei. Viņa vēlas papilnāt Roma divi regulu. Tas ir pamats šodienas rezolūcijai. Mana kolēģi Viviana Redinga rūpīgi izskatīs jūsu priekšlikums. Jūsu ziņom jūs ierosināt iekļaut Roma 2 regulā noteikumu par neslavas celšanu. Jā, Roma 2 ir tiesība akts Eh, kas attiecas uz ārpus līgumiskām saistībām, un līdz šim tajā nav paredzēta noteikuma par nestāstu selšanu. Toreiz, kad bija runa par eh, Re, Roma 2, kad bija diskusijas par to, nebija iespējams iekļaut šo aspektu. Komisija toreiz secināja, ka vienošanos par šo tematu nav īstenojama pirms uh, tiek panākt uh, saskaņošana pamat tiesību aktos. Protams, ka um, runas brīvība ir saistīta arī ar, ar uh, citām cilvēktiesībām. Ir jāievēro arī uh, cilvēktiesību harta, bet arī privātums vienlaikus ir jāaizsargā. Tas attiecas uz uh, pri, privātās dzīves aizsardzību. Līdz ar to komisija ņem vērā jūsu rezolūciju un mēs to izskatīsim, kad līdz, kad līdz 2013. gada izskatīsim Roma 2 regulas pārskatīšanu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisār, turpin priekšstādājs. Neredzu sēžu zālē galo kundze, līdz ar to došu vārdu citiem runātājiem. Ziefka kungs, divas minūtes, lūdzu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Liels paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, dārgie kolēģi. Izmaiņas, kuras Vikstrēmas kundze piedāvā sanā, savā ziņojumā, man personīgi ļoti svarīgs divu apsvērumu dēļ. Es biju referents ziņotujam, ziņojumā attiecībā uz Brisele viens regulu. Un ļoti labi apzinos, cik svarīgi juridiskai noteiktībai ir uh, skaidrs likums strīdu gadījumā. Un esmu arī strādājis par žurnālistu. Ilgstoši esmu darbojies Polijas televīzijā, un tāpēc ļoti jūtīgi uztveru mediju brīvību, runas brīvību, un no otras puses atbildīgas žurnālistikas uh, esamību Mums ir jānodrošina tiesības uz uh, adekvātu un patiesu informāciju. Taču pat labam mēs neesam atbildējuši uz jautājumu, kāda tiesība akti būs izmantojami goda aizskaršanas gadījumā. Interneta piekļuves ērā uh, daudz uh, informācija tiek izplatīta tieši internetā. Protams, ir vieglāk iet pa. Uh, pa vieglāko ceļu, neslavu sevšanas turismu vai labvēlīgākas tiesas izvēli. Mums ir jāsabalansē šīs lietas, jo no vienas puses te ir runa par uh, prasītājiem un no otras puses plašsaziņas līdzekļiem. Es domāju, ka uh, mazinot juridiskos trūkums Roma 2 regulā mēs e, progresēsim tālāk. Es ceru, ka nākošgad e, nāks klajā komisija ar savu priekšlikumu. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Baltasārs kungs, divas minūtes. Grazie, prezidente! Paldies, priekšsādātāj kungs! Es gribu kolēģei Vikstroms e, kundzei teikt apsveikumu vārdus Ziņojums ir labs un arī kompromisi ir sasniegti. Šo kompromisu mērķis ir slēgt tās nepilnības, kādas vēl Romas divi regulā pastāv, direktīvā pastāv. Un uh, tās pastāv tādēļ, ka vēl nepilnīgi tiek aizsargāta privātā dzīve un personības tiesības, kā arī ir vēl trūkumi tiesību aktos, kas piemērot ārpus līgumiskām saistībām. Īpaši jārunā par internetu. Blogos, emuāros un arī sociālos tīklos pastiprināti tiek dažādi dati un dažādi viedokļi izteikti. Ir jārūpējas par to, lai tiesības uz privāto sfēru tiktu sabalansētas ar vārda brīvību un viedokļu brīvību. Es arī gribu norādīt uz to, ka ir steidzami jārīkojas un uz to, ka Roma 2 regula ir jāaktualizē. Sadarbībai ir jābūt pārrobežu kontekstā organizētai un jāaizsargā privātā sfēra ir jārunā par strīdu izšķiršanas eh, iespējām. Protams, ka dažkārt tas arī var būt dārgi, bet tas atbildēs tad diviem mērķiem. Pirmkārt, cilvēkiem būs tiesības aizstāvēt savas tiesības, savu tēlu un arī no otras puses eh, brīvi paust viedokli. Paldies! Paldies no Itālijas arī nākošais runātājs Markos Kūrie divas minūtes. Paldies! Paldies priekšsēdētāji kungs! Esmu itālis, un mēs esam ļoti uzmanīgi risinot šos jautājumus. Gribu teikt paldies referentei par paveikto darbu. Un gribu teikt arī paldies uh, komisijai par mm, tieši to, ko tā tikko teica. Mēs runājam par neslavas celšanas jautājumu. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, un referentei ir izdevies sabalansēt uh, personiskās brīvības, personiskās uh, sfēras brīvības un arī vispārējo principu ievērošanu attiecībā uz pamatiesībām un brīvībām. Tad, kad tiek iztā, izteikti pārmetumi un uh, dažkārt arī nepamatoti, kā arī celta neslava, tad tas uh, bieži notiek uh, sociālajos mēdījos. Tāda ir mūsu pēdējā pieredze. Tādēļ ir jāie, jāizveido centrs, kurā varētu risināt ar šo problēmu saistītos jautājumus. Mūsu mērķis ir sasniegt lielāku brīvības pakāpi, kā arī plašāk ievērot pamatiesības un pilsoņu brīvības. Ar nepacietību gaidu komisijas izstrādāto dokumentu, lai mēs nākotnē varētu skaidrāk uh, skatīt šo jautājumu, jo uh, šodien vēl pārāk daudz dažādu jautājumu ir atklāti. Paldies! Paldies! Tagad turpināsim uh, brīvā mikrofona procedūru un lūdzu nākošais runātājs. Kas būs nākošais runātājs? Lohpīrās kundze. Jā, man liekas, ka tas ir ļoti veiksmīgi, ka darbs tiek veikts pie šī jautājuma un ir nozīmīgi, lai tiktu veidota tāda centrāla iestāde, lai risinātu šos strīdīgos jautājumus un arī, lai mēs redzētu, ja, kura valsts ir atbildīga, lai šāds iespējams konflikts risinātu, kā arī tiesviedības valsts tiek noteikti. Žēl, ka mm, runātāji nav bijis tik ļoti daudz. Nu, varbūt, ka vienkārši visi ir ļoti vienoti šajā jautājumā, un tādēļ nav daudziem jāuzstājas, bet man liekas, ka mums ir ļoti nozīmīgs um, šis jautājums bijis, un parlaments ir pavirzījies uz priekšu, un tas, ir, mm, tas nāk visiem iesaistītajiem par labu. Paldies! Gribu norādīt uz to, ka nedrīkst aplaudēt. Paldies! Nākošais runātājs būs komisārs Teguihts. And... Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Pamattiesības ir ļoti svarīgas un to ievērošanai ir liela ietekma uz visiem iesaistītiem, it īpaši uz pilsoņiem. Mēs ticam vārda brīvībai, tāpat arī ticam tam, ka neviena privātums nedrīkst tikt pārkāpts. Eiropas komisija ņem vērā Eiropas parlamenta rezolūciju, eh, organizēs vajadzīgās konsultācijas ar iesaistītajām pusēm, un pēc tam nākam eh, gad eh, jums ziņos par rezultātiem. Mūsu pamatprincips būs līdzsvara atrašanas starp vārda brīvību un tiesībām uz privāto dzīvi. Paldies, paldies komisāru kungam. Tagad došu vārdu referentē Vikstrāmas kundzei divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi, komisāru kungs. Paldies par šīm ļoti interesantajām, kaut arī īsajām debatēm plenārsēdē. Jāsaka, ka attiecībā šo ziņojumu ir izvērsusies īsta īsta drāma. Pagājušā gada pavasarī es gaidīju, ka debats būs daudz garākas un kaislīgākas, taču beigu galā šis ziņojums tika vienbalsīgi atbalstīts juridiskās komitejas balsojumā. Ceru, ka līdzīgs atbalsts tam būs arī rīt balsojumā. Kāds šeit teica, ka esot plaisa, kas ir jāaizpilda, tik tiešām ir nepieciešams rast līdzsvaru starp vārda brīvību plašsaziņas līdzekļiem un tiesībām cilvēkiem uz privāto dzīvi. Tās ir jāgarantē un jāsargā. Katram ir tiesības uz personisko dzīvi. Es esmu runājusi ar komisāru Vivianu Redingu par šiem jautājumiem un tiešām ceru, ka viņa drīz atgriezīsies Eiropas parlamentā ar konkrētiem priekšlikumiem šajā jomā. Es ceru, ka Eiropas komisijai nebūs pārāk jānopūs pie šī jautājuma, jo mēs jau esam veikuši būtisku sagatavošanās darbus. Es cerīgi skatos nākotnē, domāju, ka priekšlikums taps ļoti drīz, pilsoņiem tas ir nepieciešams. Eiropas dienā, es domāju, ir ļoti svarīgi aizpildīt juridisko vakumu, tā lai mēs varētu tiešām nodrošināt eh, pārvietošanās brīvību un pilsoņu tiesību neaizskaramību visās dalību valstīs. Gribu pateikties priekšsēdētājiem par iespēju izteikties un ar prieku gaidu rītdienas balsojumu. Paldies! Godātie kolēģi, debatas par šo jautājumu ir beigušās. Balsosim rīt pulkstam 11.30. Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta Nikolo Rinaldī ziņojums tirdzniecības un ieguldījumu stratēģiju vidusjūras dienvidu reģionam pēc uh, Arābu pavasara. Στην υπηρεσία της αλλαγής, η εμπορική και επενδυτική